septiņus rezolūcijas priekšlikumus. Noslēgumā šīm debatēm mēs balsosim ceturtdien. Un tagad atkal došu vārdu augstās pārstāvs kundzei, bet mums ir ļoti neliela